atturas pieņemts. Tagad mutiskais grozījums Intveldes kundze iesniegs par B apsvērumu. Intveldes kundze lūdzu. Okay, eh, Kolēģi, tā tad mikrofons strādā. Jā, paldies. Mēs ierosinām sekojošo mutisku grozījumu ar kuru svītrojam šo apsvērumu, jo šajā apsvērumā ir atsauc uz ziņojumu, kuru mēs vēlamies publiskot, bet tas tapa publiskots vakar. Līdz ar to nav vairs nepieciešamība šim uh, apsvērumam. Zantrāk. Kas vēlas runāt pret šo grozījumu? Ja nē, tad mēs balsojam par mutisko grozījumu. Kas par šo mutisko grozījumu? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Tagad personāla balsojums par re rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts 581 balss par. Tagad Turpināsim. Nākamais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības apputeksnētāju iniciatīva grozījums numur divi, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur desmit personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Grozījums numur 12. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais. Ja jūs gribat pārbaudīt, mēs varam pārbaudīt. Tad grozījums numur 12. Pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, balsojiet skaidri, ceļot rokas. Tagad nākamais. Groz, 11. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 17. paragrāfs oriģināla teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 19. paragrāfa grozījums numur 3 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir grozījums 11, kas par pret atturas noraidīts. Tad grozījums 4 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to Ordināla teksts atkrīt. Nākamais ir piektais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numurs 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais grozījums numur 27, orģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Par, pret, atturas. Pieņemts. Grozījums astoņi par, pret atturas pieņemts. 43. paragrāfs divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts grozījums numur 9 kas par pret atturas pieņemts pieņemts apsvērums P divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Nē. Tas mēs jau esam tālāk pavirzījušies. Otrā daļa. Tātad B, P apsvērums pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Apsvērums Q. Orģināla teksts atvainojiet. 385 par reglamentu. Nu, nevar būt tā, ka, ja prasa pārbaudīt, tad jūs to ignorējat. Nu, tas tā nedrīkst būt balsojumos. Ich, ich habe... Balsojums bija absolūti skaidrs. Līdz ar to šī iebilde nav pamatota. Ja es pats nebūtu drošs, tad es lūgtu pārbaudīt. Tātad, ko apsvērums pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret pret atturas pieņemts. Jā, lūdzu. 213. deputāta vieta. Es esmu uh, 213. reglamentā. Priekšsēdētājs nelemj jā vai nē pārbaudīt. Reglamentā ir skaidri teiks, ka ja parlamentārietis prasa pārbaudīt, tad tās ir viņa tiesības. Ja jūs uh, citējat reglamentu, tad arī man tas ir jācitē, un priekšsēdētāja pilnvaras uh, to atļauj. Nākamais ir U apsvērums grozījums numur viens, kas par pret atturas pieņemts. Apsverams AG ir ordināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojums kopumā, kas par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicu! Tagad nākamais ir uh, veselības un aprūpas digitālās pārveidas nodrošināšana. Sākam ar grozījumu numur divi, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums numur pieci, kas par pret pret atturas pieņemts grozījums. Oriģināla teksts 8. paragrāfam divās daļās. Pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais paragrāfs, sākotnējais teksts, kas par pirmajā daļā. Kas pret, kas atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 11. paragrāfs pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 12. paragrāfs, pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts, otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas noraidīts. Grozījums numur 3, kas par, pret, atturas noraidīts. Sākotnējais teksts trīs daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, trešā daļa par pret atturas noraidīts. Tagad grozījums numur 4, kas par pret atturas noraidīts. Sākotnējais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad grozījums Braierkungs to uh, iesniegs. Braierkungs lūdzu. Paldies! 180. reglamenta panta 4. apakšpunkta reglamentā es EFA grupas vārdā gribētu mutisko grozījumu 6, 7, 8 grozījumu kontekstā, lai labotu kļūdu, un šie grozījumi vajadzētu or sodomājas vārdus izsvītrot no mūsu grozījumiem, un tas ir sastajā grozījumā divas reizes, septītajā un devītajā vienu reizi attiecīgi. Jo tas dod eh, iespēju eh, garantēt konfidencialitāti, un eh, tas ir secinājums pēc konsultācijām ar komisiju. Lielas paldies! Liels paldies! Vai vēlas kāds uzstāties pret šo grozījumu iesniegšanu? Nē, nav. Nav pietiekamā vairākuma. Jā, pat laban ir sasniegts nepieciešamais deputātu skaits. Šīs iespēja, šie iespējamie grozījumi netiek pieņemti. Lūdzu. Kolēģi, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs šajā gadījumā 180. pants reglamentā 5. apakšpunkts grupas vārdā atsauc 6, 7 un 9 grozījumu. Jā, labi, tad uh, 6, 79 grozījumi atsaukti, tātad uh, 23. paragrāfs grozījums 8, kas par pret atturas pieņemts. Paragrāfs 24 divās daļās pirmā daļa, kas par pret, ot, pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. 25 ursprünglicher Text in zwei Teilen. 24. divās daļās pirmā daļa par. Enthaltungen atturas pieņemts otrā daļa par un pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt, jā, lūdzu. Visa kreisā puse nerādīja savu balsojumu pozīciju, līdz ar to balsojums Nebija skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 41. divās daļās pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts grozījums numur viens, kas par pret atturas noraidīts. Tagad balsojums kopumā, kas par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicu! Lūdzu, visi tie, kas uh, neskaidros uh, balsojumus, uh, ātri dodoties no zāles uh, ārā, lai mēs varam uh, uzklausīt balsu skaidrojumus. Thank you. Liebe Kolleginnen un Kollegen. Darbie kolēģi, tad sāksim balsu skaidrojumus. Mēs sāksim ar um, publiskās diskriminācijas un naida kurināšanas uh, um, apkarošanas rezolūciju. Uh, Tātad naida runa, kas vērsta pret LGBTI personām. Un pirmā runātāja ir eh, Beņo Orelija kundze. Dārgie kolēģi! Arvien vairāk mūsu sabiedrībā mēs piedzīvojam homofobu rīcību un uh, Tas, ka kādam tiek uzbrukts viņa seksuālās pārliecības dēļ, šobrīd ir politikas prioritāte. Un tomēr migrācijas politika ir veikusi savas korekcijas šajā pārliecībā. Tas, ka daudz cilvēki eh, ierodās no Zemsahāras eh, Āfrikas, viņu eh, homofobiskā pārliecība un reliģiskais eh, fanātisms nenāk par labu mūsu pārliecībai. Eh, tas, ko kreisie ideologi pasludina par iekļaujošu, es nedomāju, ka mums vajadzētu iet šādā pavadā. Tomēr kopš tā laika ir mainījusies arī migrācijas plūsma, un cilvēki arvien vairāk Eiropā ierodās no tādām vietām, kurās reliģiskās dogmas un neeiropeiska runātāja tiek pārtraukta. Ja, ja so Mums ir tik daudz runātāju, ka lūdzu ievērot laiku. Nu, tad līdz ar to dod vārdu Kelhera kungam. Es eh, esmu pārliecināts, ka LGBTI tiesības eh, ir jārespektē, un es vēlētos izteikt savu solidaritāti ar šiem cilvēkiem. Tas, eh, ka mēs vēlamies nošķirt vienu iedzīvotāju grupu no otriem, un tas, ka ir tādas valsts, kuras ir pasludinājusi pilsētās LGBTI brīvas zonas, ir kauna traips mūsu sabiedrības sejā. Ir dalība valsts, kuras vēlas ierobežot LGBTI brīvības, un mums noteikti šādas valsts ir jānosoda un pat varbūt jāpārskata viņu darbība Eiropas Savienībā. 15. gadā e, īrijas iedzīvotāji referendumā pasludināja ka LGBTI iedzīvotājiem būs pieejama pieejama laul, laulības saites, un eh, tas, ka Eiropas Savienībā daudz valsts par to iebilst, ir eh, ir nosodoši. Bompāra kungs nākamais. Godātie eh, kolēģi, šā gada sākumā Gazeta Polska, kura saņem arī Polijas valdības atbalstu, nosodīja LGBTI un viņu uz vāku nopublicētās fotogrāfijas bija LGBTI ideoloģijai pretējs. Polija nav vienīgā šāda valsts. Šobrīd eh, pret LGBTI ir izsludināts sava veida krustakarš. Vairākas eh, centrāla Eiropas un austruma Eiropas valsts šobrīd piemeklē homofobijas sērga un eh, uzbrukumi LGBTI arvien palielinās. Cilvēku tiesības ir visu tiesības, un LGBTI tiesības ir tikpat eh, lielā mērā jātur augstu kā sieviešu tiesības, kultūra, daudzveidība un līdzīgi. Uzbrukums noteiktām brīvībām ir uzbrukums mums visiem, tāpēc mēs nosodam LGBTI likumus Polijā. Paldies! Nākamā Ričī kundze. Prieksēdētāji kungs, paldies! Polijas LGBTI aktīvisti ir teikuši, ka šobrīd ir bezmaz moderni un forši būt homofobam. LGBTI ideoloģija, kāda tā ir rietumos valdījusi kādu brīdi, šobrīd naids, kurš sākumā tika vērsts pret migrantiem, pavēršas arī pret LGBTI jo homofobija šobrīd tiek izmantota kā pamats un naida runas tiek vērsts arī pret citām minoritātēm. LGBTI ir sagatavojusi vairākas deklarācijas, un šobrīd ir skaidrs, ka pret šiem cilvēkiem izvērstā kampaņa pret uh, viņus pasludina par savu veidu slimniekiem, bet slimība ir homofobija. Rosa, Frau Rosa D'Amato. D'Amato kundze lūdzu nākamā. Prieksēdētāja kungs. Šobrīd valdošā naida atmosfēra, kas eh, tiek vērsta pret LGBTI, savā veidā tā ir arī attieksme kā mēs izturamies pret mums nesapratamo. Homofobija Eiropā pieaug, tas ir skaidrs, un es domāju, ka visām institūcijām kopā ir jānosod šāda rīcība. Tāpēc es balsoju par šo rezolūciju, un eh, patiesībā esmu līdzreferente nediskriminējošiem pasākumiem, bet šī rezolūcija padomē ir iestrēgusi jau 11. gadu. Var droši apgalvot, ka likumdošanā šobrīd ir plaisa, jo nav paredzēti konkrēti pasākumi ja diskriminācija tiek vērsta pret LGBTI kopienu. Mēs mudinām visus iedzīvotājus būt izprotošiem, un e, šādai izpratnei un tolerantumam ir jābūt ierakstītam arī, e, arī dalību valstu likumdošanā. Tas, ka LGBTI šobrīd ir jāpasargā, ir dīvaini 21. gadsimta Eiropā. Nākamā Šoidrovas kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es, eh, protams, ļoti labi izprotu to, ka eh, cilvēki ar kustību traucējumiem, viņiem ir tiesības, arī citām minoritātēm ir tiesības. Tas ir ierakstīts likumdošanā, un es, protams, iebilstu pret diskrimināciju, iebilstu pret naida runām attiecībā uz LGBTI. LGBTI ir tādas pašas konstitucionālas tiesības kā citiem, protams Es esmu pārliecināta, ka tas ir ierakstīts arī Polijas konstitūcijā. Un pasludināt LGBTI brīves zonas bez konstitūcijas izmaiņām noteikti novedīs pie naida un homofobijas. Un tomēr es uzskatu, ka tas ir jārisina Polijai pašai un esmu pārliecināta, ka polijas iedzīvotāji iestāsies par LGBTI, iestāsies pret naida kurināšanu un pret šīs eh, nacistiskās ideoloģijas eh, uzplaukšanu. Hanana kungs nākamais. Paldies um, priekšsēdētājiem. Atkal mums ir rezolūcija, mm, kuras nosaukums neatspoguļo saturu. Tātad, uh, kā tad vēlamies um, uh, kopīgo uh, maternitātes eh, politiku Eiropas Savienībā. Es, eh, protams, esmu mm, pār šo stratēģiju, esmu pret eh, diskrimināciju un nevēlos nevienu diskriminēt. Manā valstī ir civiltiesiskās partnerības pieļautas vienzīmuma pāriem, bet šī rezolūcija ir par varas ļaunprātīgu izmantošanu šādu pilnvaru nodošanai nav pamata līgumos. Brisele nav jāpiešķir vēl vairāk vāras. Un šādi balsojot, parakstot dokumentus, neko nevar mainīt attiecībā uz reālu uh, faktiski notiekošo homofobiju. Protams, var, es nevēlos nevienu diskriminēt, es uh, vēlos pasargāt LGBT kopienu, bet es arī vēlos uh, ievērot procedūras, demokrātiskās procedūras. Paldies, Džambatska kungs, ar nākamais. Paldies. Rezolūcija nosoda to, kas notiek Polijā attiecībos LGBTI personām, bet uh, Polija uh, ģimeni izprot, ka vīrieši un sievietes uh, apvienību ar mērķi audzināt bērnus. Tā ir tradicionālā valsts, citām dalību valstīm tas jāsaprot. Un tagad LGBTI kopiena vēlas mums uzspiest savu ideoloģiju, dara to vardarbīgi, apdraud mūsu bērnus, atgādina par diktatūras režīmu. Ziemassvētki tuvojas, un šādām ideoloģijām Polijā nav vietas. LGBTIs and, and ideology. LGBT nav ideoloģija, tas ir, um, uh, tas ir tas, kā daži cilvēki sevi izjūt, um, kas viņi ir. Nu, jā, rezolūcijā šo cilvēku pozīcija tiek izgaismota. Tā tas ir, bet nevar piemērot uh, tādu apspiešanu uh, Uh, kāda notiek Polijā, un tieši tas rezolūcijā tiek nosodīts. Mēs tikko uh, esam panākuši uh, homofobijas apkarošanas soļus uh, zirgu uh, sacīkšu sportā un futbolā. Uh, Lielbritānijā, diemžēl, tieši sporta pasākumu kontekstā homofobija bieži izpaužas, bet uh, tieši arī ar sporta pasākumu palīdzību mēs homofobiju varam ļoti veiksmīgi apkarot un uh, panākt to, lai sports mūs visus vienotu. Paldies, Foksas kundze. Es atturējos šajā balsojumā. Runa ir par uh, naidrunas uh, kriminalizēšanu. Tas ir problemātiski. Kurš izlemj par to, kas ir naidruna? Lielbritānijā uh, daži uh, laboristi ļoti uh, nosoda uh, LGBTI piedarību konservatīviem savā politikā attiecībā uz lesbietēm, uh, bet kurš var pieprasīt, lai mēs noraidītu mūsu identitāti. Tad, turklāt tas neveicina vienlīdzību. Birokrātiskā birokrātiskā kārtība un birokrātiskās direktīvas eh, nepalīdzēs pārliecināt cilvēkus. Paldies, eh, Lebretona kungs! Paldies priekšstādātājiem! Es balsoju pret rezolūciju, kas nosoda Poliju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība nevajadzētu iejaukties dalību valstu lietās. Turklāt man nepatīk, kā parlaments eh, diskriminējoši izsakas par Poliju. Uh, Poliju jau stigmatizē attiecībā uz uh, seksuālās izglītības uh, kriminalizāciju šajā valstī. Uh, tagad tas pats notiek attiecībā uz LGBTI personām un no LGBTI brīvajām zonām. Es respektēju katra cilvēka izvēli, bet viena Eh, lieta ir nosodīt eh, kādas grupas eh, ideoloģiju, ka, ko uzskata par neveselīgu. Katrā gadījumā šī rezolūcija un tās teksts man liekas pārāk um, vārdarbīgs, pārāk brutāls. Paldies, Agilāra kungs! Es atbalstīju šo rezolūciju. To arī eh, par to arī nobalso lielu vairākumu. Šī rezolūcija ir pret publisku diskrimināciju un naidrunu. Un ar to mēs ieiesim vēsturē. Mums galu galā ir harta, kas jau aizliedz diskrimināciju. Un tagad es uh, uh, uzklaust cilvēkus, kas eh, saka, seksuāla orientācija nav ideoloģija. Protams, tā nav ideoloģija. Tā ir brīvība izvēlēties partneri, ko mīlēt. Un uh, mēs iestājāmies par pamatbrīvībām un par cilvēku tiesībām. Mēs uh, runājam par Stonewalls uh, gada dienu, mēs uh, atceramies uh, invalīdu starptautisko dienu. Protams, eh, eh, daudz kas vēl jādara, lai apkarotu diskrimināciju, mm, pamatojoties uz veselības, uz dzimumu piedarības un tā tālāk, bet arī šajā jomā ir vēl darbiņš eh, jāpadara. Paldies, Džons kundze. Paldies, es atbalstu šo rezolūcijas priekšlikumu un vēlos paust solidaritāti LGBTI personam tajā cīņā, ko šie cilvēki turpina. Mēs uh, būvējam sabiedrību balstoties uz solidaritātes un uh, mums jāaizstāv LGBTI grupa, LGBTI kopiena. Mēs nevaram pieļaut LGBTI brīvas uh, zonas uh, Eiropā vai vi vispār pasaulē. Mums jāveicina veselīgas attiecības, pašcieņa, cilvēktiesības, cilvēku cieņa, īpaši runājot par meitenēm visur Eiropā. Jānodrošina LGBTI mobilitāte, LGBTI ģimenes, kā tas paredzēts pamatiesību hartām. Uh, un uh, ne tikai jāaizstāv, bet arī jāpaplašina brīvās tirsniecības nolaikumos, jāieraksta klauzulas par vienlīdzību un uh, nediskrimināciju, un ja to nepieņem, tad nekādas tirsniecības attiecības nav vairs iespējams. Paldies, Kristina Andersona. Paldies, es uh, uh, uzskatu, ka nav homofobija atbalstīt tradicionālu ģimeni, kas sastāv no tēva, mātes un bērna. Tāpēc es balsoju pret šo rezolūciju. Un tieši arī Eiropas Savienība parāda, kāds uh, šovs tas viss ir. Nevar palīdzēt LGBTI kopienai ar simboliskām rezolūcijām un svētdienas sprediķiem. Palīdzēt um, uh, var drīzāk uh, Uh, sodot uh, vainīgos, kas uh, padara, pastrādā noziegumus pret LGBTI personam. Un um, tad drīzāk vajadzētu runāt par tiem, kas importē savu slepkavniecisko kultūru Eiropā un nerespektē neviena tiesības. Drīzāk jāaizbeidz šī situācija, ja vēlamies kādu pasargāt. Paldies, Bruna Anika. Paldies! Diskriminācija dzimumu orient, tātad seksuālās orientācijas dēļ nav pieņemama un tagad gan tiek nosodīta Polija par savu neliberālo nostāju. Uh, Eh, bet eh, šis teksts ir pārāk skarbs, eh, runājot par to, ko pieprasām no polijas šajā kontekstā. Mm, drīzāk prātā ienāk populistiski slogani, te nav nekāda sakara ar migrāciju un um, migrācijas politiku, kā arī bēgļu uzņemšanas politiku, kā tiek ierosināts. Uh, Um, šajā tekstā. Galu galā polijas valdība tika demokrātiski ievēlēta un nevajadzētu to tik uh, stingri nosodīt. Paldies, uh, Brudžinska kungs tagad. Lies paldies. Man bija tas gods būt iekšlietu ministram un es piedalījos uh, um, valdībā, valdi, tā, paš, tā, pa, tā patī valdībā, kurai uh, uzbruka tik nepamatoti šodien. Es uh, vēlos pastāstīt, kas notiek Polijā. Diskriminācija tur nenotiek. Ministrijā toreiz mēs uh, vienmēr esam centušies pasargāt uh, cilvēkus, kas jutušies apdraudēti savas seksuālās orientācijas dēļ. Katram pilsonim jānodrošina aizsardzība, arī vienzīmuma pāriem jānodrošina aizsardzība, un es uh, uh, jūtos apkaunots, uh, klausot to, kas te izskan droši vien arī daži citi kolēģi šeit zālē var uh, teikt to pašu. Viņ, jūs taču visi zināt, ka neviens nediskriminē LGBTI personas polijā. Tā vienkārši nav patiesība. Es vēlos atgādināt, um, ka uh, jāievēro klusums uh, un nav um, jāaplaudē. I'm pleased to express my strong support for īpaši apmeklētājiem. Lūdzu, Horvoda kungs. Eh, runājot par šo rezolūciju, teikšu Brodžinska kungam un konservatīviem kolēģiem, ka ir pareizi eh, izcelt to, kas notiek Polijā, teiksim, eh, bīskaps, kas centās reformēt nedaudz dievkalpojumus savā baznīcā, un uh, par to viņu tagad uh, cenšas sodīt. Tas nav saskaņā ar uh, pamatiesībām, LGBTI tiesības arī ir cilvēktiesības, un tās ir jārespektē. Paldies! Tagad iesim pie nākamā punkta. Taisnīga nodokļu politika digitalizētā, globalizētā ekonomikā. Un uh, pirmā kolēģi, kas izteiksies, ir Manona Obrīnkundze. Paldies, uh, kopš 2002. gada 16 miljārdi eiro tika iekasēti un uh, ieplūduši uh, es budžetā Gucci, San Laurent un uh, citām starptautiskajām ķēdēm bija jāmaksā daudz. Uh, mazāk. Tagad uh, mēs cenšamies apkarot šis uh, nodokļu oāzes, kuras dažas kompānijas sev ir ierīkojušas, uh, Līdz šim mums tas ir slikti izdevies, bet tagad um, OECD ietvaros mums ir iespēja īstenot jaunus uh, nodokļu noteikumus, kas liks lielām kompānijām maksāt um, savu uh, nodokļu daļu taisnīgā veidā. Uh, tas palīdzēs pārējiem nodokļu maksātājiem un veicinās taisnīgu aplikšanu nodokļiem ja tas nenotiks, multinacionālās kompānijas turpinās izmantot nodokļu oāzes un cie, cietēji būs Eiropas Savienības pilsoņi. Paldies, Polčaka kungs! Paldies! Es būtu piesardzīgs runājot par nodokļiem. Es arī parasti nekad eh, nebalsoju par konsolidāciju vai uh, apvienošanu, tad harmonizāciju un šajā jomā. Man šķiet, ka status quo ir apmierinošs. Bet eh, šo rezolūcijas priekšlikumu es atbalstītu. Eh, jo tradicionāli kreisie orientētie politiķi ierosināja minimālās likmes, mm, kas uh, nebija iespējamas. Savukārt eh, digitalizētu, globalizētu ekonomiku ir labs priekšlikums, jo šādi varam eh, uzraudzīt eh, globāli to, kas notiek nodokļu politikā. Es uz, es uzskatu, ka digitalizētā ekonomika visiem nāks par labu. Tāpēc es atbalstīju šo rezolūcijas priekšlikumu. Paldies, Lešeks Millers! Paldies priekšsēdētājs arī atbalstīju šo rezolūciju. Mums jādara viss, lai apkarotu radošo grāmatvedību. Un es domāju, ka parlaments un dalībvalstis var nodrošināt pienācīgu aplikšanu nodokļiem globalizētās ekonomikas kontekstam. Jāizbeidz situācijā, kad korporācijas ģenerē milzīgu peļņu un nemaksā nodokļus vispār, jo to mītnes atrodas ārpus Eiropas Savienības. Diemžēl dalībvalstīs nav vienprātības šajā jautājumā. Es uzskatu, ka jāpiemēro līgumam paredzētās procedūras, lai balsotu kvalificēto vairākumu. Paldies, Kelly kungs! Man prieks par šo rezolūciju un diskusijām par šo tēmu parlamentā. Diemžēl nebija iespējams man personīgi to atbalstīt. Šī lieta pārāk sarežģīta. Eh, OECD eh, dati, datu dziļāka analīze mm, ir pretrunā ar tiem labumiem, eh, kas te tiek solīti. Kompānijas un multinacionālās kompānijas, protams, uh, Eh, ir jāpliek nodokļiem, bet jāsaprot arī citu mazāku kompāniju situācija. Līdz ar to es uzskatu, ka jāturpina censties eh, atrast eh, risinājumi, globāli risinājumi ar OECD palīdzību līdz nākamā gada beigām. Citādi varam kaitēt globālai konkurētspējai, varam pat uzbrukt citu mm, valstu nodokļu politikai, kam var sekot um, atriebības pasākumi no viņu puses. Paldies! Um, nākamais punkts uh, ir um, Maltas uh, tiesiskuma situācija. Pirmais ir Lopes Agilāra kungs. Paldies! Uh, paldies visiem visu pirms par iepriekšējo diskusiju par Eiropadomes secinājumiem, atzīmējot Lisabonas līguma un um, Eiropas Savienības darbības līguma stāšanās spēkā gada dienu. Mm, tagad uh, tur uh, īpaši atrunāta Malta, un cilvēki sev jautā, kāpēc netiek izskatīta situācija Polijā un Ungārijā. Bet nu, tagad jau sākam skatīties arī šo valstu virzienam. Un tas notiek tāpēc, ka parlaments ir pieņēmis Lībe komitejā sākotnēji noteikumus par uh, pamatbrīvībām, demokrātiju un tiesiskumu. Saskaņā ar uh, šo uh, dokumentu regulāri tiek izskatīta, kontrolēta situācija visās dalību valstīs šajā jomā un tiek aizliegta piekļuve uh, Uh, līdzekļiem, finanšu līdzekļiem, no struktūra fondiem, ja dalība valsts neievēro tur atrunātos kritērijus. Paldies Tomiču kundze nākamā. Tomiču kundze nākamā. Jā, nu atkal no Maltas uh, ienāk satraucošas ziņas par korupciju, par nodokļu oāzēm. Šķiet, uh, ka politiskā situācija tur ir uh, daudz sliktāka nekā esam uh, uzskatījuši. Uh, šī noslapkavošana, noslapkavošanas motīvi uh, veda uh, taisnā ceļā uz uh, ministru kabinetu. Tas ir nepieņēmami. Un uh, pirms uh, gada mēs dzirdējām, ka daži žurnālisti centās attaisnot ministrijas. Uh, īstenībā šie žurnālisti bija uzpirkti, tā kā viņi strādā dubultstandartiem, korupcija turpina mm, pastāvēt, uh, līdz ar to tiešām uh, vajadzētu izpētīt tiesiskuma situāciju Maltā, izmantot kritērijus, kas ir vienādi visiem. Pospešila kungs nākamais. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es e, atbalstīju šo rezolūciju, jo uzskatu, ka slepkavība, vēl jau vairāk žurnālistu slepkavība, jebkāda slepkavība, slepkavība, kas ir paveikta Eiropas vērtības, aktīvi Eiropas vērtību, pret Eiropas vērtībām, mums kaut kas ir jādara. Protams, ka Eiropas parlaments nav tiesības sargājoša iestāde, un mums nav arī iespējas iejaukties un negrasamies to darīt eh, Maltas tiesvedībā. Un tomēr mums ir jāiestājas par eh, Eiropas vērtību ievērošanu. Tas ir mūsu morālais pienākums. Mēs cieši sekosim līdzi, kā notiek tiesvedība šajā lietā. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai tiesības sargājošās iestādes Maltā strādātu pēc augstākajiem standartiem un lai slepkavības pasūtītāji un izpildītāji nonāktu aiz restēm. Tas ir mūsu morālais pienākums. Nākamais - Brudžinska kungs. Paldies, prieksēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Protams, es atbalstīju šo rezolūciju, jo situācija, kad demokrātiskā valstī tiek noslapkavota žurnāliste, protams, ir pamats bažām. Uh, Tomēr šeit vēlētos vairāk runāt par astoto punktu. Rezolūcijas e, astotajā punktā tiek runāts, ka ja netiks īstenota tiesību sistēmas reforma, tiks e, piemērots septītais punkts. Situācija ir sekojoša. Žurnālista Maltā ir tikusi nogalināta, bet e, iedzīvotāja neapmierinātība ar patreizējo sistēmu, piemēram, Spānijā, Francijā. Cilvēki iziet ielās, pret viņiem tiek īstenot vardarbība no policijas puses. Pret šīm valstīm neviens nekādas sankcijas neīsteno, kamēr pret Poliju jūs īstenojat. Kāpēc? Paldies, saka prieksēdētājs. Tā tad. Uh, Tagad eh, mēs pārējām pie nākamā darbība eh, punkta. Tas ir eh, Kellehena kungs par Eiropas Savienības apateksnētājiem. Jā. Uh, Aputeksnēšana ir ārkārtīgi svarīga kā lauksaimniecības produktu ražošanai, tā arī ainavai un vispār mūsu izdzīvošanai. Un eh, tomēr par aputeksnētājiem šobrīd šiet runā visi. Mēs esam likumdevēji, mums ir jārīkojas un jāīsteno mūsu likuma arī dzīvē. Rietumkorkā, Rietumīrijā mēs esam sagatavojuši jaunus priekšlikumus, kā stiprināt bišu stropu izdzīvošanu. Moredā un Maikalodā ir izveidotas atbalsta grupas eh, biškopiem, un ļoti daudz cilvēku vēlas paši uz saviem jumtiem un dārzos eh, izveidot bišu spietus. Es esmu pārliecināts, ka nākamajā kap būtu jāiestrādā pasākumi atbalstam biškopiem. Būtu lieliski, ja ikvienā eh, zemnieku saimniecībā būtu vismaz viens bišu strops. Madame Melanchoel. Melānas kundze. Es ar pārliecību atbalstīju šo rezolūciju, kas uh, ceļ trauksmi par ļoti satraucošo aputeksnētāju situāciju Eiropā un visā pasaulē. Uh, 2018. gada komisijas iniciata, iniciatīva ir uh, jāpārskata, jo pašreizējā situācija ir kļūst katastrofāla, un tas viss apdraud arī mūsu sabiedrības un ekosistēmu izdzīvošanu un lauksaimniecība ir atkarīga no aputeksnētājiem, kuri to visu dara par brīvu. Bez aputeksnētājiem sagrūs visa ekonomika un lauksaimniecība. Ķīnā veselos reģionos ir izzuduši kukaiņi un tagad kultūras jāputeksnē ar rokām. Mūsu kolektīvā atbildība ir atbalstīt visus risinājumus, kas nodrošinās aputeksnētāju izdzīvošanu. Paldies, uh, Mihaila Šoidrova. Paldies, dāmas un kungi. Es neatkārtošu to, ko teicu diskusijā par šo ziņojumu. Es vēlos pateikties referentē par sagatavoto ziņojumu un vēlos viņu apsveikt. Mani ļoti priecē tas, ka parlaments ar tik lielu vairākumu nobalsoja par šo ziņojumu. Un uh, tas uh, vieš cerību par to, ka mēs varam atrisināt šo problēmu. Mums ir jārīkojas, jo runa ir ne tikai par bioloģisko daudzveidību. Ir runa uh, par mūsu lauksaimnieku iespējām apstrādāt zemi arī turpmāk. Apoteksnētāju populācijas samazināšanās nozīmē arī ražu samazināšanos. Lauksaimnieki nav jāuzskata par tādiem, kas nodara kaidējumu, bet gan par tādiem, kas rūpējas par ainavu. Un bez uh, uh, pesticīdiem, uh, kas tiks aizliegti, viņi varēs, cerams, izmantot citus uh, augu aizsardzības līdzekļus. Tagad vārso Jēlīkungam. Kā ēnu referents sociāldemokrātu grupas vārdā par šo ziņojumu, es vēlos uh, pateikties visiem kolēģiem par to, ka viņi atbalstīja mūsu priekšlikumu un pieņēma šo ziņojumu par apoteksnētājiem. Vakar diskusijā es arī iestājos par to, ka jau sen vajadzēja atbalstīt šādas iniciatīvas un ka runa ir par to, ka ir uh, jāpātrina likumdošanas darbs un arī, ka mums ļoti nopietni jāizturas pret zaļo kursu ne tikai šeit Eiropas parlamentā, bet katram Eiropas iedzīvotājam. Mums jāmaina mūsu uzti, eh, uzvedības veids, rīcības veids un arī jāmaina mūsu attieksme pret bitēm un apateksnētājiem. Bondras kungs. priekšsēdētāji. Es bieži vien esmu brīdinājis pret ideoloģiskiem pasākumiem. Pirms desmit gadiem šis parlaments pieņēma uh, lēmumu atbalstīt biodegvielas vienkārši it kā zaļās ideoloģijas dēļ, uh, ražojot degvielu no rapša rapšas sēklām. Atsevišķi no tā ir uh, kļuvuši stāvus bagāti. Kas Un Čehu premjeras ir kļuvis tāds bagāts, bet uh, tāpat laikā miljoniem uh, bišu un citu aputeksnētāju iet bojā joprojām. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka Eiropas parlaments ir vainojams šajā situācijā. Tagad vārds Čambatska kungam. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Bites un uh, bišu uh, labklājība ir svarīga ne tikai Bulgārijai, kas ir mana valsts, bet visai Eiropai. Tādēļ atbalstu rezolūcijas projektu. Uh, pesticīdu aizliekšana ir būtiska, bet nevajag loliot uh, nepamatotas cerības. Ja mēs nebalstīsim mūsu pasākumus uz uh, zinātnieku atzinumiem, tad neko nepanāksim. Un tekstā ir arī uh, diezgan ekstremāli apgalvojumi, jo ir arī tādi pesticīdi, kas ir droši un ko var saprātīgi izmantot un kas nenodara kaitējumu aputeksnētājiem. Mums ir jāaizsargā bites no vienas puses, bet no otras puses jāaizsargā arī lauksēmniecība. Paldies! Polspiešilkungs. priekšsēdētāji. Es atkārtošu kolēģu jau iepriekš teikto. Pirmajā skatījumā šķiet, ka šīs uh, tēmāts neatbilst Eiropas darba kārtībai. Uh, tā ir tāda it kā uh, šaura tematika bet patiesībā tā ir ļoti nozīmīga tematika, jo Eiropas parlamentam ir uh, jārīkojas, lai novērstu varbūtēju katastrofu, kas skars lauksaimniecību, jo mēs zaudēsim bites un aputeksnētājus. Arī ekonomiskās sekas var būt ļoti nopietnas. Tādēļ es atbalstīju šo ziņojumu, jo es uh, gribu uh, apturēt šo katastrofu. Uh, digitālā transformācija, lai veicinātu veselības aprūpi. Un vārds Melēnas kundzei. Jā, priekšsēdētāji, ir skaidrs, ka uh, veselības aprūpas digitalizācija ir nenovēršama. Uh, Uh, tehnoloģija attīstība, mēs arvien vairāk zinām par cilvēka ķermeni un tā darbību, un nākamā revolūcija noteikti būs digitāla. Un uh, uh jau tagad uh, šē, šobrīd ir runa par 10% Eiropas Savienības IKP, tātad šeit ir liela izaicinājuma. Šobrīd ir runa par datu vākšanu un apkopošanu, tas ir nepieciešams, lai veiktu zinātniskos pētījumus, tāpat laikā ir jābūt garām